dāmas un kungi. Den ganzen Tag sitzen wir pünktlich. Mēs uh, vēlamies uh, pabeigt saulēcīgi šo sanāksmi, līdz ar to mums jāievēro uh, laika grafiks, un pirms nonāksim pie nākamā darba kārtības punkta. Uh, dažas, frank, fra, dažas politiskās grupas uh, sagatavoja sarakstu ar nominācijām. Uh, kas man ir uz galda. Un um, šis saraksts tika uzņemts uh, šīs sēdes protokolā. Ja pēc protokola publiskošanas neviens neiebildīs, tad šis nomināciju saraksts uh, tiks uh, pieņemts.